Amfārijā ziņojumam jūras transporta odekļa dioksīda emisijas. Un tagad vārds Fāriekungam uz četrām minūtēm. Paldies priekšsēdētāji. Komisāri, cienījamie kolēģi. Šis ir ļoti svarīgs dokuments attiecībā uz energoresursu taupīšanu. Siltumnīca efekta uh, gāzu izplūšana no transporta sektora. 2012. Uh, gadā bija 70% no uh, ceļu transporta, tāpat bija izmeša no aviācijas, 31,9% no uh, jūras transporta. CO2 emisijas citas, tātad nu, no citiem sektoriem, ne no transporta, samazinājās par 36%. Eh, krīze un taupības pasākumi, jāsaka, ir devuši ieguldījumu tajā, lai samazinātos šī siltumnīca efektu radošās gāzes emisijas, bet, eh, diemžēl, atkal šī izmeša iet uz augšu. Jo, protams, jāskatās, kas notiek citos transporta veidos. Jūras transports nekādā veidā nav pakļauts nekādiem CO2 izmešu samazināšanas pasākumiem. 2020. gada mērķi uh, Tajos ir pārskata klauzula attiecībā uz jūras transportu, lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, bet tik tālu vēl neesam tikuši un neesam nonākuši pie starptautiskas vienošanās. Tā tad šobrīd mēs runājam par pirmo soli samazināt emisijas, un te ir runa par 4% CO2 izmešu Eiropas Savienības līmenī. Ir ierosinājumi izņemt uh, eh, oglekli izmešas no emisiju sektoru Eiropas Savienībā, bet šādā gadījumā līdz 50. gadam jūras eh, transporta izmeši palielināsies par 50%. Otrajā lasījumā, es domāju, mm, šīs eh, regulas lasījums izpilda šos pasākumus tādās trīs izpratnēs. Pirmkārtām šis eh, dokuments, tiesība akts būs attiecināms uz visiem kuģiem, kas ienāk Eiropas Savienības ostās, un tā būs iespēja ietekmēt Uh, sarunas arī starptautiskās jūrniecības organizācijas ietvaros, lai noteiktu regulējumu. Kas mums ir jādara? Mums jānodrošina, lai mūsu sadarbība starptautiskiem partneriem turpinātos un saglabātos, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi uh, mūsu politikai, un Eiropas Savienībai ir jābūt nu, pašā avangardā. Tā ka mums ir jāturpina veikt šos pasākumus un jānodrošina tas, ka mēs nonākam pie ambiciozas starptautiskas vienošanās. Un ir paredzēts eh, veikt CO2 izmešu monitoringu, tātad tiem CO2 izmešiem, kas nāk no kuģiem un balstoties uz šī. Uz šo monitoringu Eiropas Savienībai būs dati par šiem izmešiem, par eh, degvielas izmantošanu kuģos un uh, Tas savukārt dos iespēju uzlikt dažādas barjeras tehniskiem pasākumiem, uh, un tādā veidā mēs varēsim samazināt šos CO2 izmešus un iespējams uh, izmaksu ziņā degvielas padarīt efektīvāks, kas uh, varbūt un cerams uzlabos mūsu starptautisko sniegumu. Un vēl šajā tiesību aktā eh, minētie pasākumi varētu radīt 10 tūkstoši jaunas darba vietas, varētu būt iegums arī veselības eh, jomā, tāpat eh, NOX un sēra oksīdu izmešu un citu daļiņu izmešu ziņā mēs varētu uzlabot situāciju. Ja mēs stingri veiksim šo emisiju monitoringu, tad tas būs pirmais un primārais pamata nosacījums jebkādiem citiem pasākumiem, kas sektorā varētu nākotnē tikt veikti. Gribētu pateikties ēnu referentiem Fjellner kungam, Kutelas kungam un uh, Julija Gerlingam un uh, citiem kas uh, līdzdarbojās, tāpat pateicos arī Giovanni Lavies kungam un uh, Javar kungam, pateicos visiem par ļoti labo sadarbību, un es gribētu arī uh, teikt pateicības vārdus komisijai, Meri Veronikas Plataskī kundzei un viņai ko, viņas uh, komandai, tāpat arī citiem, kas uh, politiski palīdzēja Alda grupai un uh, viņa padoms ļoti konstruktīvs. Paldies! Štata un nu paldies referentam un tagad vārds komisāram Miguelam Arijas Kareti. Paldies priekšsēdētāja. Pirmkārt vēlos pateikties referentam Farijam par viņa konstruktīvo pieeju attiecībā uz komisijas priekšlikumu un par visu paveikto darbu sarunās, kas notika ar padomi, lai varētu panākt ātru vienošanos otrajā lasījumā. Tāpat arī es vēlos pateikties par darbu referentiem un ēnu referentiem, kur strādāja pie šiem jautājumiem. Regula attiecībā uz CO2 izmešiem jūras transportā atbilst ietvaram, kas, tika, kas ir pieņems līdz 30. gadam attiecībā uz enerģiju. Jūras transports nav vienīgais ekonomikas sektors, kas nav regulēts šajā jomā, un tam ir jāsniedz savs eh, devums cīņā pret klimata pārmaiņām. Caurskatāmība, kas ir balstīta uz uzticamiem datiem, palīdzēs mobilizēt šo nozari, lai samazinātu izmešu apjomu. Tas nozīmē, ka papildu izdevumi, kas attiecas uz monitoringu verifikāciju, tiks sekti no ietaupījumiem šajā jomā. Pasvītroju, ka Eiropas Savienības galvenās intereses ir rast pasaules mēroga risinājums jūras izmešiem jūrā. Un šis tēmats aizvien tiek apspriest starptautisku līmeņu sarunas. Šis ziņojums ir spēcīgs politisks signāls tuvākajai eh, jūras vides eh, konferencei, kas notiks maijā Londonā. Un tāpat arī sagaidot apvienoto nāciju eh, konferenci par klimata pārmaiņām šī gada novembrī Parīzē. Tāpat komisija ir gandarīta par padomis piedāvāto tekstu, kas atspoguļo vienojošanos, kas ir panākta un kurā ir rasts līdzsvars starp datiem, kas ir būtiskas, būtiski nozarei un ņem vērā administratīvo uh, aspektu. No vienas puses šeit ir runa par CO2, no otras puses ņemot vērā starptautisko kontekstu, uh, ir paredzēti nopietni uzlabojumi, eh, ko piedāvā padome un komisija. Tāpat tas dos iespēju pieņemt eh, papildus pasākumus, lai mazinātu izmešu apjomu šajā jomā un tāpat vienošanās attiecībā uz eh, nākotnes nākotnē paredzamiem ietvariem. Šis jautājums ir ļoti būtisks, it īpaši sagaidot Parīzes konferenci, norādot arī to, ka mēs esam iesaistījušies darbībās pret klimata pārmaiņām un mēs sagaidām nopietnu virzību starptautiskā apjomā, apjomā un starptautiskajā jūras vidē. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un tagad ko frakciju vārdā, politisko grupu vārdā, pirmais uzstājas Fjellner kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jūras transports ir Uh, pasaules tirzniecības uh, svarīgākais transporta veids, 90% preču tiek pārvadāt šādā veidā. Tas ir arī no vides viedokļa efektīvs, jo Eh, šādi transportējot tik lielu kravu apjomu, tas rada tikai 3% emisiju, bet, protams, arī eh, tam ir jādod savus ieguldījumus samazinot emisijas, un tādēļ apsveicams ir šis pirmais solis. Esmu pārliecināts, ka tas ātrinās šo procesu, un mēs rādīsim pozitīvu piemēru pārējai pasaulē, jo šī parādība ir globāla. mēs vēlamies uh, to, lai jaunie pasākumi būtu uh, ekonomiski izdevīgi un nemazinātu mūsu konkurētspēju. Protams, šie jaunie tiesību akti paraugstinās uh, risku, ka preces tiek pārvadātas ar citiem mazāk efektīviem transporta veidiem, piemēram, ar kravas automašīnām un es gribētu norādīt, ka mums ir jāpievērš galvenā uzmanība oglekļa dioksīdu izmešiem, jo tie nodara kaitējumu videi, un mums ir jā jādomā par uh, lielajiem kuģiem, jo kaut arī mazie kuģi veido 40% no flotes, tie rada tikai 10% izmešu. Un uh, ir uh, šī atbildība vienlīdzīgi jāsadala visiem kuģu īpašniekiem. Paldies! Tagad Matijas Grote, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis tiesība akts ir pirmais solis. Uh, ne tik daudz, lai samazinātu emisijas, bet lai iegūtu datus, pārskatu un varētu veikt salīdzinājumus par situāciju šai nozarē. Šī nozare ir neliela, tā rada tikai 3% emisiju uh, visā pasaulē. Bet šī uh, joma vēršas plašumā un tuvākos gados var radīt nopietnas problēmas. Protams, šis ir uh, Uh, pirmais solis uz starptautiskas vienošanās panākšanu par šiem jautājumiem. Mēs uh, jau uh, esam piedzīvojuši attiecībā ar starptautisko jūrniecības organizāciju. Tur šobrīd tiek apspriests par uh, starptaut, es atvainojos, starptautiskā aviācijas organizācija arī diskutē par šiem jautājumiem, bet tur tikai tiek runāts par uh, Uh, kompensāciju, nekas daudz nav panāks, bet šie jautājumi ir jārisina uh, uh, starptautiskā mēroga, bet mums ir jārīkojas arī tad, ja šādas starptautiskas vienošanās nav. Un tādēļ es gribētu jautāt komisāram, kas šobrīd notiek starptautiskajā jūrniecības organizācijā, ko mēs varam no tās sagaidīt, un vai komisijā ir B, plāns B, ja šī starptautiskā līmeņa sarunas neko nedos. Uh, jo, jo citādi situācija būs tāda pat kā uh, gaisa satiksmes jomā. Paldies, un tagad uh, Džulija Gērlinga EKR grupas vārdā vienu minūti. Frau Gerling? Gerlings kundze. Tagad mikrofons darbojas. Paldies priekšsādātāji. Un uh, paldies arī uh, referentam. Domāju, ka viņa pieeja šajam dosjē, ņemot vērā, ka viņš nestrādā pie tā no sākuma, atbilst kolēģa Torvalda kunga pieejai. Un uh, bija ļoti liela atklātība un caurskatāmība, par to arī pateicos. ECR grupa uh, Pozitīvi vērtē to, ka tika balsots par šo ziņojumu, kas noteiks monitoringu un uzraudzības standartus CO2 izmešiem no jūras transporta. Mūsu mērķis visu laiku ir bijis nodrošināt, ka Eiropas Savienības regulējums ir tāds praktiski īstenojams un ir proporcionāls attiecībā uz uzlikto slogu un ka tas ir atbilstošs arī starptautiskās jūrniecības organizācijas vispārējiem pasākumiem. Kad šis darbs starptautiskā jūrniecības organizācijā būs pabeigts, redzēsim, kā tas virzīsies tad mēs grozīsim Eiropas Savienības regulējumu, lai nodrošinātu, ka viss ir saskaņots. Tā ka man ir prieks par panākumiem šajā dosjē un labi, ka mēs neatkārtojam to kļūdu, ko pieļāvām aviācijas jomā, pieļaujot vienpusēju pieeju. Tas ir pozitīvs solis, salī, samazinot CO2 izmešu no jūrniecības sektora. Paldies! Paldies tagad Alde grupas vārdā Nils Torvalds. Paldies, priekšsēdētāji! Jūrniecība, tāpat kā jebkura cita nozara, ir jāregulē attiecībā uz vidas standartu ievērošanu. Tāpat laikā jāpatur prātā, ka jūras transports ir ļoti starptautiska nozare, un tāpēc jautājums par godīgiem spēles noteikumiem ir ārkārtīgi svarīgs. Šai sakarībā gribētu izmantot iespēju aicināt dalībvalsts un komisiju intensificēt darbu eh, starptautiskās jūrniecības organizācijas ietvaros ne tikai saistībā ar eh, šiem standartiem. Es eh, strādāju pie šī ziņojuma, šķiet, ka tas ir labs un līdzsvarots, bet izdarījām dažas korekcijas, lai neradītu neproporcionālu birokrātiju nozarei. Nedrīkst uzlikt eh, neproporcionāls izmaksas eh, jūras transporta sektoram, jāņem vērā atšķirīgos apstākļus, kādā jūras transports darbojas, jo, kā es teicu, mēs negribam radīt nevienlīdzīgus, netaisnīgus spēles eh, noteikumus. 7000 eiro būs apmēram izmaksas uz kuģi šiem pasākumiem, bet jeb. Uh, īstenošana vai regulējums ir vērts tikai tik daudz, cik eh, labi to īsteno. Tāpēc attiecībā uz jūras transportu Baltijas jūrām es gribētu zināt, cik laba būs kontrole, jo dažu īpatnēju iemeslu dēļ eh, mēs tagad domājam par Krievijas kuģiem. Tas tagad ir vienācis eh, beidzot prātā, kā tad tie tiks kontrolēti Baltijas jūrā, un ja nebūs efektīva sodu sistēma, uh, tad eh, atkal mēs radām spēles noteikumus, kas eh, ir ļoti uh, nevienādi. Tā ka domāju, ka te vēl daudz darba ir veicams, mums ir jādarbojas SJO ietvaros un jāraugās, lai šis regulējums tiktu efektīvi īstenots, jo pretējā gadījumā radīsies tikai vēl vairāk problēmu. Paldies! Paldies! Nāk nākamā uh, runātāja ir Horiste Abants, uh, GOE NGL grupas vārdā. Guengie aportó varias, varias enmiendas que Vairāki grozījumi, kas šeit ir iesniegti mūsu prāts, ir paredzēti, lai varētu ņemt vērā priekšlikumu vēlos apsveikt referentu par paveikto šajā sakarā. Veidot Eiropas uzraudzības sistēmu CO2 izmešiem kuģiem ir pirmais solis, lai samazinātu šos un arī citus izmešos. Tāpēc būs vajadzīgs. Tomēr, lai informācijas apmaiņa notiek efektīvā veidā, jo, kā jau izskanēja, tiek aprēķināts, ka jūras transporta radīto gāzes izmešu apjoms pieaugs tādā veidā, ka nespēs kompensēt citus pasākumus, kas ir paredzēti, lai mazinātu globālo sasilšanu. Galvenais mērķis šai sistēmai ir samazināt eh, eh, fosilo degvielu izmantošanu un jūras izmešu apjomu. Mums, kā pirm, eh, pirm, pirmkārt, ir jābūt ambiciozākiem izmešu samazināšanā, un mans jautājums komisijai, kā jūs esat iecerējušies strādāt šos grozījumus un panākt tos, lai pieņem starptautiskā jūras organizācija? Ik viens pasākums būs nepietiekams, ja nebūs dziļu pārdomu attiecībā uz globālo, globālo sistēmu, attiecībā sadalīšanu un patēriņu. E- tagad Bas Eihuts. Es pateicos, vēlos pateikties referentam Farija par lielisko veikumu straidojot pie, š, strādājot pie šā jautājuma, pārņemot uh, to no Skilakakis kunga. Mēs varam atbalstīt šo piedāvāto darījumu. Šodien mēs runājam tikai par uh, monitoringu starptautiskajā kuģniecībā, jo tā ir viena no tām uh, jomām, kur CO2 izmeši netiek regulēti. Tātad vispirms tiks uh, novērot šie izmeši un apkopot informāciju. Tas ir tikai sākums. Un tālāk uh, komisijai ir uzdots par pienākumu ik pēc diviem gadiem izvērtēt ietekmi uz klimatu kopumā, jo šeit runa ir ne tikai par CO2 izmešiem. Uh, bet jautājums komisijai ir tāds, kas tad būs nākamais solis. Kaņētis kungs, mēs zinām, ka starptautiskā jūrniecības organizācija it kā strādā pie kaut kā, bet tas viss notiek ļoti lēni. Jautājums, ko jūs darīsiet? komisāra kungs, lai panāktu, lai starptautiskā mērogā šīs emisijas tiktu samazinātas, ja nē, tad ko jūs darīsiet, lai tiešām panāktu reālu samazinājumu. Mēs nevaram gaidīt, kamēr Startautiskā jūrniecības organizācija izlēma kaut ko darīt, un tas varbūt būs pārāk mazā apjomā. Paldies, Ekutkungs! Jums ir zilās kartīts jautājums, vai jūs atbildēsiet uz to? Jā, lūdzu. Paldies! Liels prieks man uzdot jautājumu kolēģiem Eikhautam par šo būtisko jautājumu jautājumu. Tātad mēs runājam par monitoringu, uzraudzību, ziņošanu, informācijas apkopošanu, bet mēs tikai runājam, vai nebūtu pienācis laiks eh, Eiropas Savienībai šo svarīgo jautājumu iekļaut sarunās, kas notiek gatavojoties klimatu pārmaiņu samitam, kas eh, notiks eh, nākamgad Parīzē. Jo Uh, kā jūs teicāt, ir jāpāriet pie nākamā posma. Mēs tikai runājam, bet mums ir jāsāk rīkoties. Paldies! Lūdzu, atbilde. Paldies par šo jautājumu. Es jums pilnībā piekrītu, ka mums tiešām kaut kas ir jādara un varbūt gribētu atsaukties uz Gērlingas kundzi par to, ka starptautiskajā aviācijā arī nekas nav panākts un Eh, jāsaka, ka nu, tas, ka mēs rīkojāmies Eiropas Savienībā, mēs spējām ietekmēt starptautisko aviācijas nozari, un tāpat mums vajadzētu rīkoties arī kuģniecības nozarē. Paldies! Eh, nākamā runātāja ir Ajūto kundze, eh, FDD grupas vārdā, un sveicam zālē arī viņas bērniņu. Paldies. Paldies, priekšsēdētā. Dārgie kolēģi, mēs atbalstām šo regulas priekšlikumu, kas visbeidzot ir iecerēts pareizā virzienā, proti e, nozīmīgāk CO2 izmešu kontroli jūras pārvadājumu sektorā kas ietekmēs taiskaitā arī ostu operācijas. Es esmu saņēmusi informāciju par daudzām atpūtas zonas ostām, kur piesārņojums sasniedza augstu līmeni. Ir neskaitām daudz transporta līdzekļi ar ieslēgtiem dzinējiem, un, un kas tāpat eh, papildina ies, piesārņojumu. Mums ir jādomā par uh, noteikumiem, kas samazinātu šo piesārņojumu līmeni. Un mums ir jāuzlabo Eiropas apkārtējā vide, lai neradītu A pirmās un otrās kategorijas e, ostas. Paldies. Nākošais runātājs Dornano. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Eiropas Savienība ir uzsākusi debats labiem nodomiem, bet nepiedāvājot dzīvot spējīgus risinājumus, uzraudzīt un sankcionēt CO2 režīma neievērošana jūras vidē ir visai pieticīgi pasākumi cieņā pret atmosfēras piesārņojumu. Problēma netiek risināta pēc būtības, citiem vārdiem sakot tiek veicināta globalizēta tirniecības sistēma, kas aizvien vairāk pastiprinās. Mēs pa, pastiprinam sarežģītību, eh, regulatīvās izmaksas. Mums vajadzētu eh, savukārt eh, veikt nopietnu pētījumu par to, kādas būs šī priekšlikuma sekas. Un tāpat vēršu jūsu uzmanību uz izvēlēto metodi, jo nav apmierinošu E, norādījumu pār saistošiem pasākumiem dalībvalstīm. Ko? Komisijai ir tā skaitā jārespektē valstu suverenitāte. Paldies. Jums tiek piedāvāta zilā kartīte no deputātas Grapīnī. Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Ja atbildēšu, paldies priekšsādātāji. E, kolēģi. Es saprotu, jūs kritizējat komisiju, jo komisija nav pietiekami iesaistīsies risinājumu meklēšanā. Mēs kā deputāti varam, protams, kritizēt komisijas darbības, bet vai jums ir konkrēts priekšlikums, kā strādāt ar šo ļoti nozīmīgo tematu? Atbildē Priekšlikums eh, runātājai nav ieslēgts mikrofons. Atbilde. Priekšlikums balstās uz vairākiem nolīgumiem, bet ne jau komisijai ir jāizpilda šis tukšums. Dalība valstīm pašām ir jādiskutē multilaterālā un starptautiskā vidē un nevis jādara tas surpēnacionāli. Tagad uh, vārds. Uh, uh citiem deputātiem no grupām un netiek pieņemt vai zilās kartītes jautājumu. Tagad vārds Giovanni Lavija. 1 minūte 30. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties Farija kungam un citiem politisko grupu uh, kolēģiem par lielisko veikumu. Jūras transports ir ļoti svarīga nu, zare pasaules ekonomikai, tas nodrošina 90% preču pārvadājumus. Un, ja varētu uzlabot efektivitāti šai nozarē un samazināt CO2 izmešus uz vienu pārvadāto kravas tonu, tas nāktu par labu uh, klimata aizsardzībai. Pēdējo gadu laikā jūras uh, transporta uh, emisijas ir pieaugušas par 40%. Uh, uh, pēc uh, decembrī panāktās vienošanās Itālijas prezidentūras laikā mēs tagad parlamentā diskutējam šo priekšlikumu uh, par CO2 emisiju un citu emisiju uh, Uh, monitoringu jūras transporta jomā. Mums ir jānosaka konkrēti mērķi par samazinājumiem un pasākumiem jābūt uh, uz tirgu orientētiem. Ja tiks ieviesta emisiju tirdzniecība, tad mums ir jānodrošina vispārējais emisiju samazinājums šai jomā. Tagad vārds uh, Uh, Šaude Mūzes kundzei 1 minūte 30. Paldies, priekšsēdētāji. Jūras transports, kā jau daudzi šodien ir norādījuši, ir uh, sektors, kuram arī jānes sava atbildība, samazinot CO2 emisijas. Šobrīd jūras transports nepiedalās uh, šajos centienos, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi garantēt to, lai mūsu jūras transporta sektors dotu savu ieguldījumu klimata politikas īstenošanā. Nepieciešams, lai kuģi īpašnieki uh, investētu vidē draudzīgākās tehnoloģijās, un tāpēc šis priekšlikums, par ko šodien balsojam, ir ārkārtīgi svarīgs, jo līdz ar jaunu monitoringa, uzraudzības un ziņošanas sistēmu CO2 emisijām no kuģiem, kas ienāk Eiropas Savienības ostās, uh, Visi šie pasākumi palīdzēs mums vākt un iegūt datus, informāciju, kas ļaus mums savukārt aprēķināt uzticamākā, drošākā veidā, cik lielā mērā šis sektors uh, dod CO2 izmešas, un mēs varēsim attiecīgi pielāgot noteikumus un regulējumu. Man ir prieks, ka mēs runājam ne tikai par kūģu izmēru, bet arī par kravas apjomu, ko šie kuģi pārvadā, jo arī tas noteikti ir jāienes šajos aprēķinos. Tas ir solis pareizā virzienā, bet tikai viens solis. Mums būs jāturpina darbs, lai nodrošinātu globālus standartus visam jūrniecības eh, jūras transporta sektoram. Un CO2 samazinājuma prasības, eh, lai samazinātu CO2 izmešas. Gad vārds Markam Demesmakeram. Paldies, priekšsādātāji. Esmu gandrīz var panākt to vienošanos. Domāju, ka tas ir pirmais līdzvarētais solis. Eh, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomu jū, starptautiskajos jūras pārvadājumos, kas ir praktiski viens no pēdējiem mohikāņiem, praktiski vienīgais transporta veids, kas nav iekļauts Eiropas Savienības mērķos un saistībās, lai samazinātu CO2 izmešu apjomu. Š, tas kopā ir 4% no visiem izmešiem Eiropas Savienībā, un tā ir daļa, kas eh, tuvākajos gados pieaugs ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī pasaules mērogā dialogā. Tāpēc ir nopietni iemest pilnīgi objektīvi, lai arī šī transporta nozara pieliktu savus pūliņus. Mūsu likumdošanas eh, eh, pamats tomēr ir jāpārdomā, šī sistēma uzraudzībai verifikācija ir lielisks sākuma punkts. Potenciāls ir panākt tādu situāciju, eh, kurā visi ir ieguvēji, ir nopietni iemesli šo vienošanos atbalstīt. Paldies, tagad vārds Gezinai Meisnerei, 1 minūte 30, lūdzam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies pirmkārt manam kolēģim Farijā kurš izcili ir strādājis, kā uh, eh, to norādīja Ehud kungs. Jā, un kādam ir jābūt pirmajam, kā Kolumbam, kas atklāja Ameriku, un tiešām eh, eh, šī monitoringa sistēma, ko jūras transportā ir ļoti būtiska vides un klimata aizsardzībai, un arī jūras politikas jomā tas ir ļoti svarīgi. Jūmāk mēs uh, tautsēmnieciski izmantosim arvien vairāk un tas uh, apdraudēs arī bioloģisko daudzveidību un tādēļ tā ir jāaizsargā un arī klimats jāaizsarga un uh, tādēļ ir savākt šo informāciju un kā norādīja Torvalds kungs, lai šie, šī sistēma attiektos uz visiem uh, Eh, kuģiem, eh, eh, kas iebrauc Eiropas ostās, neatkarīgi ar kādas valsts karogu tie kuģo. Un ir ļoti eh, labi, ka šīs, eh, šī procedūra ir vienkāršota, pateicoties Alda eh, pūlēm, salīdzinot ar komisijas sākotnējo variantu. Un tagad ir ļoti svarīgi, lai Eiropa dodas uh, uz priekšu, lai tā cenšas pārliecināt starptautisko jūrniecības organizāciju un tāpat jādomā arī par sēdu par dioksidu izmešiem un uh, klimata aizsardzību. Paldies, tagad vārds Mērija Kilonenai uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs, starptautiskā jūras transports ir Eh, tāds, kur jāizvirza stingrākas prasības, piemēram, pieņemot jauno direktīvu par e, sēra dioksīdu izmešiem. Un eh, ir jāatjauno flote, jāuzlabo tehnoloģijas. Un parlamenta darbā mums ir arī jādomā, par to, ka ir reģioni, kur eh, ziemā jūra aizsalst. Un uh, ir uh, šis ledus uh, jālauž, bet uh, līdz ar to šāda kuģniecība nav energoefektīva. Un mums nevajag nost pretnostatīt drošības aspekts un vides aizsardzības aspekts. Paldies! Es aicinu visus kolēģus ievērot atvēlēto laiku. Tagad vārds Dubrovkai Šuicai 1 minūte 30. Paldies! Mūsu mērķis ir panākt startautisku vienošanos, kas noteiktu visiem vienādas spēles noteikumus. Uh, mēs esam uzsākuši šo procesu un nākam nedēļ Londonā notiks starptautiska komitejas sanāksme. Es tajā pārstāvēšu vides komiteju un mēs arī apspriedīsim šo pašu jautājumu. Šī ir vienīgā joma, uz ko šobrīd neatiecas nekādas vienošanās, nekāds regulējums. Tādēļ mums ir jāievieš īpaši pasākumi, tāpat laikā mēs nedrīkstam negatīvi ietekmēt mūsu uh, jūras transporta konkurētspēju. Tādēļ ir apsveicami tas, ka tiks uh, no, sniegti dati par kuģu izmēru un citām. Citiem jautājumiem ir bū, jāprēķina emisiju daudzums katram braucienam. Šie dati būs uh, jāpaziņo katru gadu. Eh, tālāk komisijai ik pēc diviem gadiem būs jāatskaitās parlamentu priekšā par situāciju, bet tāpat laikā eh, mums ir arī eh, jātiecina šī sistēma uz tām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Īpaši tagad attīstās kruīza kuģu izmantošana un arī uz tiem būtu jāattiecina pasākumi par emisiju samazināšanu. Tagad vārds Dalikundzei 1 minūte 30. Paldies, priekšsēdētāji. Għandhom jon submental anqas 40% tal-2050 fuq il-livelli tal-2005 fir-realtà iżda minkejja d dħul ta' um, standards minimi tal effiċjenza enerġetika diemžēl man jūs jāpārtrauc jo mums ir radušās tehniskas problēmas ar tulkojumu. Oh, can you just start again, please? and we see Definitely. Thanks a lot. Sāciet vēlreiz. Tiċeru, grazzi kummissārju. Fil-fat. Paldies priekšsādātāji, paldies eh, komisāram. Tātad, ko es eh, gribēju teikt, 2011. gada komisijas baltā grāmata par transportu norādīja, ka Eiropas CO2 izmeši no jūras transporta sektora jāsamazina par vismaz 40% līdz 2050. gadam, salīdzinot ar 2005. gada līmeni. Tāpat laikā realitāte ir tāda, ka minimāla energoefektivitātes standārta ieviešana dažādu kategoriju jauniem kuģiem un neskatoties arī uz jaunām tehnoloģijām, jūras transporta emisijas šķiet tikai paaugstināsies ko veicina eh, palielināts pieprasījums pēc jūras transporta, tāpēc, ka pieaug pasaules eh, tirzniecība. Paredzētais palielinājums CO2 izmešiem no jūras transporta galīgi neatbilst Eiropas Savienības eh, klimata mērķiem, un tāpēc šī sistēma par CO2 emisiju samazināšanu ir pirmais pozitīvais solis, lai varētu veidot globālu sistēmu, uh, CO2 izmešu monitoringam, paziņošanai un verifikācijai starptautiskā jūrniecībā. Šis sektors varētu dot ieguldījumu emisiju samazinājumā. Ja būtu spēcīgi regulējušie pasākumi, ko varētu kombinēt jau ar esošajām tehnoloģijām, un tādā veidā varētu palīdzēt samazināt emisijas no starptautiskā jūrniecības sektora. Runājot par klimatiskajām izmaiņām, šie ir pozitīvi soļi, to jāpaturprātā. Visiem sektoriem jādod savus ieguldījumus. Un ja mēs ņemam vērā, cik starptautisks raksturs ir jūras transportam, tad visefektīvākā metode CO2 emisiju samazināšanai būtu panākt globālu vienošanos SJO, un tāpēc būtu interesanti zināt, ko SJO attiecīgi darīs šajā jomā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Davids Bogdāns Jatkevičs. Paldies, priekšsādātāji, uh, komisāra kungs! Jūras, starptautiskais jūrniecības sektors ir vienīgais sektors, uz kur neatiecas CO2 izmešu samazināšanas prasības. Tāpēc mums nepieciešams radīt sistēmu, lai varētu veikt CO2 izmešu monitoringu paziņošanu un verifikāciju. Un gribu teikt, ka vidas aizsardzība tik tiešām ir ļoti svarīga, bet es nezinu, kāpēc tikai Eiropas Savienība ir tā, kura nesīs šo nastu un uzliekot jaunas prasības Eiropas jūras transportam, mēs varam samazināt tā konkurētspēju. Tāpat rodas risks. ka varētu tikt izmantot citu valstu karogi, lai mūsu kuģi veiktu savu komercdarbību. Tāpēc mēs nedrīkstam uzlikt pārāk smagus slogus savu ekonomikai, tā skaitā arī jūras transportam. Paldies! Danke. Die nächste Rednerin ist nun Frau Kaja Kallas. Paldies. Tagad vārds Kajai Kalasai. Viena minūte. It is of course. Paldies! Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu vadošā cīņā pret klimatiskajām izmaiņām, bet mums eh, jānodrošina arī savu uzņēmumu intereses, nedrīkst tam kaitēt. CO2 samazināšana jūras transportā ir jādara nosakot eh, starptautiskus standartus, nodrošinot vienādus spēles noteikums arī mūsu uzņēmumiem, jo uh, tie eh, konkurē ne jau tik daudz vietējā, bet starptautiskā līmenī. Pieņemsim eh, sēra izmešu eh, palielinājums Baltijas jūrā, piemēram, palielinās, un tas tik tiešām ir tāds liels uzdevums jūrniecības uzņēmumiem. Mums ir jāaizsargā sava vīde, bet jāpatur arī prātā, ka mūsu uzņēmumi konkurē, sacenšas globālā tirgu un transporta koridori var mainīties, var sākt izmantot lētākus. Tāpēc ceru, ka komisija nodrošinās to, lai visi jūras transporta uzņēmumi varētu būt konkurētspējīgi neatkarīgi no savas darbības vietas. Paldies! Paldies. Tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pirmais runātājs Šons Kēlīs, viena minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā citi kolēģis arī pozitīvi vērtēja šos priekšlikumus. Pilnīgi obligāti kaut kas ir jādara šajā jomā, jāsamazina šis piesārņojums un CO2 izmeši. Uh, Un uh, tas jātiecina uz jūras transporta sektoru. Ja mēs neko nedarīsim, tad uh, piesārņojuma apjoms tikai palielināsies. Ja mēs darīsim kaut ko, mēs varēsim tomēr kaut kādā veidā samazināt šo piesārņojumu. Tāpēc mums jādara tas, kas mums ir mūsu spēkos, tas būs pirmais solis, un, kā jau komisārs to var īstenot bez eh, tādām pārmērīgām izmaksām. Un es domāju, ja mēs spēršim šo pirmo soli, tad mēs noteiksim tādu ļoti skaidru virzību, un tas būtu ļoti pozitīvi vērtējami. Paldies! Tankis, jā, paldies! Nākamais runātājs ir Rikārdo Sarau Santošs. Vienu minūti. As emissões de dióxido de carbono proveniente dos combustíveis fósseis. Paldies, eh, priekšstādātāji. Ja mēs eh, aplūkojam fosilo degvielu izmešus, tad tie galvenokārt eh, rada šo siltumnīca efektu. Un Tāpēc ir nepieciešams izmaiņas, nu noteikti izmaiņas visā pasaules klimatā un tāpat arī jūrās un okeānos. Tā tad ir jāsamazina steidzamā kārtā šos izmešus, tīpaši tos, kas nāk no jūras transporta sektora. Uh, Mums ir jārod iespējas izmantot citus dabīgos resursus, kā piemēram gāzes, sašķirnātu gāzi un citus vidē draudzīgākus resursus. Tāpat laikā jāizmanto tas viss racionāli. Azoru salās, piemēram, varētu būt arī uzpildes punkti. Paldies, tagad Ivans Jakovčičs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzsvērt kaut ko, kas jau principā ir labi zināms. Horvātija ir uh, valsts, kurā ir ļoti attīstīts un uh, liels jūrniecības transports, uh, transports sektors. Mums ir arī lielas ostas un arī kuģu dzinēju ražošana mūsu ekonomikai ļoti svarīga. Tāpēc tad, kad runājam par šo uh, regulu, tad acīm redzams, protams, jā, ir skaidrs, ka nepieciešams regulējums jūras transportam un tā radītam piesārņojumam. Mums vajadzētu mērīt, uh, kontrolēt ne tikai CO2, bet arī citus izmešus, tāpēc esmu pateicīgs visiem, kas deva ieguldījumu šī kompromisa teksta panākšanā. Tomēr jāņem vērā jūras uh, transporta uh, sektorā, arī, kā es teicu, dzinēja ražošana un citas rūpniecības nozars. Paldies! o transporte uma ainda maior preponderância. Paldies, mums vēl jāvēršas pret emisijām šajā nozarē, tādēļ, ka šī nozare arvien vairāk attīstās un ir jāsamazina uh, uh, siltumnīcas gāzu izmeši. Un es domāju par to, ka ir jāizmanto cita degviela, piemēram, dabas gāze vai kādas jaunas uh, degvielas. Tādēļ arī ir jā. Ja ievieš emisiju tirzniecības sistēma un arī um, uh, jānodrošina uh, vietējā satiksme starp salām un starp sauzemi un salām, un ir jāparēdz regulāri satiksme. Paldies, tagad vārds Nikola Kaputo, viena minūte. Paldies priekšsēdētājs. Starptautiskais jūras transports ir vienīgā nozare, kur nav spēkā nekādu vienošanos par siltumnīca efekta gāžu izmešu samazināšanu. Kaut gan tas rada piesārņojumu un šādas gāzu izmešus Tādēļ ir svarīgi ieviest šo monitoringu un verifikācijas sistēmu, lai uh, pēc tam, balstoties uz gūtajiem datiem, veiktu pasākumus uh, tālāk samazinot izmešus. Un uh, ir jāsamazina atmosfēras piesārņojums un uh, siltumnīca efekta gāzu izmeši no visām jomām, kurās uh, darbojas uh, uh, cilvēks. Mums ir ļoti būtiski izmantot jaunās tehnoloģijas un tāpat ir jāievieš instrumenti, lai varētu veikt monitoringu par uh, Uh, kuģu radīto piesārņojumu. Paldies! Tagad vārds komisāram Kaņēte. Lūdzu, nepārsniedziet divas minūtes. Priekšsādātāji, godējumi deputāti, vēlreiz gribu pateikties parlamentam, it īpaši referentiem, nē referentiem par paveikto darbu. Šis, eh, šī regula ir nopietns signāls par eh, Eiropadomes eh, secinājumiem attiecībos klimatu un atgādina, ka visas transporta nozars, tā skaitā jūras transports, ka tiem ir jāpieliek savu pūliņu ciņā pret klimatu pārmaiņiem. Pasvītroja, ka Eiropas Savienība ir jāpanāk globāli risinājumu jūras izvešu Uh, sakarā. Un ir jānosūta skaidrs signāls par to, ko mēs vēlamies panākt no nākošās uh, jūrlietu konferences Londonā un arī uh, spēcīgs vēstījums klimata konferencei Parīzē. Attiecībā uz datu uzraudzību, verifikāciju reģionāla un Eiropas līmenī, kā arī tieša pozitīva ietekme, ka, kas būtu noderīga pieredze attiecībā un spēcīgs arguments starptautiskās eh, sarunās. Mūsu pieredze dos iespēju eh, identificēt risinājumus no vienas puses un no otras puses, tā kā mēs paturam spēkā apņemšanos mazināt eh, kuģu izmešu apjomu, sākot ar to, kad ir panākt panākta vienošanās eh, par uzlabošanos globālā līmenī, mēs varam uzsākt šo uh, verifikācijas sistēmu priekšsēdētāja eh, lūdzu atvainojiet komisāru, kolēģi, lūdzu atturēties no sarunām, nākot iekšā plenārsēžu zālē, kamēr uzstājas komisārs un referents. Ja jūs vēlaties turpināt sarunas, dariet to ārpusē, bet dodieties pie mums uzklausīt komisāru stāšanos. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Turpina komisārs. Vairāki deputāti uzdev jautājumu, kāda ir situācija attiecībā uz sarunām starptautiskā jūras organizācijām lai uzsāktu uzraudzības notifikā apziņošanas un verifikācijas sistēmu. Sarunas virzās ļoti lēni, bet es saprotu, ka tas notiek pareizajā virzienā. Mēs ar saviem priekšlikumiem varētu dot eh, nopietnu impulsu sarunu procesam. Tomēr jāpatur prātā, ka mums ir optimistisks skatījums šo procesu, taču šajā brīdī ņemot vērā sarunu stāvokli, šķiet grūti pabeigt sarunas pirms Parīzes konferenci, jo ir tādas valstis kā Ķīna, Indija, kuras ir ar e, nostājām attiecībā pret kurām ir grūti panākt vienošanos. Priekšsēdētāji pārtrauc. Kolēģi, vai jūs dotu iespēju uzklausīt komisāru? Šobrīd uzstājas komisārs un referenta atvainojiet komisāru, bet šķiet, ka šī iejaukšanās bija nepieciešama. Un eh, tagad dodu vārdu referentam Jose Ignacio Farijā. Uz divām minūtēm, lūdzu. Microphones, please, for the technicians. Okay. Okay, it seems we have a technical problem. Šķiet, ka ir parādīsies tehniska rakstura problēma. It's fine. Can you try again, Mr. Farias? Farias kungs, vai varat mēģināt vēlreiz? Varbūt mēģiniet pāriet pie cita mikrofona. center are on. Could the technicians please turn off the microphones in the center? Vai tehniķi var izslēgt mikrofonus, kas atrodas centrā? Šķiet, ka tā bija tehniskā problēma. Farijas kungs, lūdzu. Thank you. Okay. Hello? Jā, ok. Muito obrigado, yeah. senhora presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties kolēģiem, kur uzstājās šodien. Pateicos komisāram Kaņetem Kolēģi, neraugoties uz to, ka šī regula nosaka jaunus noteikumus gan uh, eh, kuģi īpašniekiem, gan pārvadātājiem, tomēr šī regula ceru, ka nebūs papildus administratīva nasta un ka varēs tikt izmantota izmantota dokumentācija, kas atrodas uz kuģiem, un atsevišķas lietas attieksies uz kuģiem ar lielāku tonnāžu nekā noteikti sākotnēji. Un es ceru, ka mēs varēsim panākt vienošanos Eiropas līmenī un arī ārpus tās starptautiskā līmenī. Un iespējams, ka būs jāpārskata Eiropas noteikumi šobrīd, kas ir spēkā. Dārgie kolēģi, tiks izveidota modernāka sistēma, kas panāks mazāku piesārņojumu. Tas ir neliels solis, bet nozīmīgs bet ļoti svarīgs, lai mazinātu CO2 izmešu apjomu. Ceru, ka tiks panākta starptautiskā vienošanās. Atsevišķi jautājumi netika iekļaut, lai gan es to vēlējos. Bet situācija ir tā, ka mēs vēlamies panākt konsensuālu tekstu, kas apmierina visus un kas ir būtisks apkārtējās vidas aizsardzībai. Komisāri, dargie kolēģi, ceru, ka starptautiskos fórumos, gan starptautiskā jūras organizācijā, gan Parīzes konferencē, mēs varēsim nākt klajā ar nozīmīgiem argumentiem un ka mums izdosies panākt līdzsvarotu apmierinošu vienošanos un aicinu kolēģus balsot par šo tekstu. Paldies par uzstāšanos un jūsu interesi. Danke, Herr Fārija. Paldies, Fārijas kungs. Es ceru, ka, nu, vismaz jums bija pietiekam daudz laika uzstāties. Ceru, ka tehniķiem izdevās atrisināt šīs tehniskās problēmas. Debates uh, par šo punktu ir noslēgušās un pēc īsa brīža sāksies balsošana.